valsts uh, dokumentus, tie arī tiks šīs sēdes protokolā publicēti. Darbie kolēģi, pagājušajā piekdienā uh, mēs atzīmējam Startautisko sieviešu dienu. Sieviešu un vīriešu vienlīdzība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Diemžēl šī vienlīdzība uh, joprojām tikai eksistē formāli. Sievietes saņem vidēji par to pašu darbu apmēram 16% mazāk atalgojumu nekā vīrieši. Sievietes ekonomiskā krīze smagāk skārus nekā vīrieši, viņas ātrāk zaudē darbvietas un viņām ir drīzāk jā, jāpieņem nedrošas darbvietas. Vardarbība pret sievietēm joprojām pastāv nepieņemamā apjomā ar neciešamām sekām attiecīgām ģimenēm un sabiedrībai kopumā. Sievietes joprojām ir uh, stipri par maz pārstāvēts politiskās un ekonomiskos amatos. Tas viss liecina par to, ka mēs nedrīkstam mm, padoties cīņā par dzimumu vienlīdzību. <clears throat> Taču pēc starptautiskās sieviešu dienas vēlas vērst jūs uzmanību arī uz vienu no dramatiskākajām problēmām, kas man un eh, šķiet arī daudziem jums ir zināma. Vairāk nekā 100 miljonu sieviešu īpaši meiteņu visā pasaulē, e, viņu ģenitālijas tiek kropļots, un e, šie akti nekādi nav taisnojumi, tie ir uzbrukums sieviešu fiziskajai integritātei, viņa cieņas aizskārums, viņa pamatiesība aizskārums. Tā ir, tas ir cilvēktiesība aizskārums, ko neviens no mums nedrīkst pieņemt. Šādai praksei mums pret to jātiecas ar nulles tolerants politiku. Ir jārod steidzīgi instrumenti, lai aizsargātu īpaši meitenes, gan es, gan ārpus tās. Mums ir jāved šī cīņa daudz izlēmīgāk nekā līdz šim. Dāmas un kungi, ļaujiet piebilst. Arī šodien esam saņemuši vēl vienu ļoti bēdīgu ziņu. Nedēļas nogalē Nigērijā septiņi eh, gūstekņi no Itālijas, Grieķijas, Libānas tika islamistu teroristu grupējums, tātad uh, uh, ar nosaukumu Ansaru, viņus nogalināja. Un droši vien runāju jūs vārdā. Ja es saku, ka Eiropas parlaments viss stingrākā veidā nosoda šos eh, vardarbīgos terorismu aktus un mūsu, eh, mēs jūtam līdz eh, upuru ģimenēm un draugiem. Paldies par uzmanību. Izsaka